Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous invite à... Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, es aicinu visus jūs ieņemt savas vietas. J'ouvre la séance. Sākam sēdi. kolēģis atvainot šo nelielo aizkavēšanos, kura radās saskarā ar to, ka mums bija ārkārtīgi gar koordinatoru sanāksme ar ļoti piesātinātu darba kārtību šodien. Vispirms es vēlos pārliecināties par to, ka jums piedāvātā darba kārtība jums ir pieņemama ņemot vērā to, ka devītais punkts tiek pārcelts bez noteikta datuma un tāpat 14. punkts, kas attiec uz Frontexu, jo mēs vēl neesam paņēmuši nepieciešamos noteikumus, lai mēs varētu izteikt savu nostāju un dot iespēju referentei Holmejerei darīt mums zinām savu viedokli. Ja neviens neiebilst, tad abi šie ziņojumi tiek pārcelti un visā pārējā mēs varam uzskatīt darba kārtību par pieņemtu. Man ir jums jāziņo eh, par koordinatoru pieņemt lēmumu kas attiecas uz eh, autorizācijas saņemšanu iniciatīvas ziņojumam par Eiropas Investīciju bankas gada pārskatu. jūs esat saņēmuši protokolu projektus e, sanāksmēm, kas notika 9. 10. novembrī, 8. decembrī, 9. janvārī, 12. janvārī un 9. februārī. Vai es varu uzskatīt e, tos par apstiprinātiem? Iebildumu nav, neviens pieteikums grozījumam nav, tādā gadījumā protokoli tiek apstiprināti. Un tagad es došu vārdu kolēģim Ričardam Ašfortam, kurš ir referents par citām sadaļām un konkrēti um, budžeta projektam Eiropas parlamentam 2018. gadam. E, paldies, ka mūs, mūs esat iesniedzis tik skaidrojuši viņu projektu vārds jums. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis e, ziņojuma uzmetums, kas šobrīd ir jūsu priekšā ir trešais šādas dabas šajā sasaukumā, un mēs runājam par tieši konkrēti šo daudzgadu finanšu plānu. Es vēlētos uzteikt iepriekšējos ziņojumu sagatavotājus Tarandu kungu un Duprē kungu. Lielisks darbs! Es eh, šā ziņojuma pirmo uzmetumu ar to esmu iepazīstinājis ēnu referentus un savā patreizējā teksta redakcijā iekļāvis ēnu referentu teikto. Es eh, vispirms eh, vēlētos pateikt prioritātes, uzsvērt tās prioritātes, kuras man šķita svarīgas. Pirmais, protams, cik daudz naudas mēs iztērējam un cik daudz ieņemam. Mēs vēlamies, lai parlamenta budžets būtu 20% ietvaros piektajā e, kategorijā. Vienlaicīgi ņemot vērā arī biroja prioritātes un iespējams, ka kolēģi un ēna referenti varētu varbūt ieteikt, kur vēl mēs varētu parlamentā ietaupīt. Nu, un, protams, parlamenta, lai parlaments varētu savas funkcijas veikt adekvāti, uh, Es arī vēlētos eh, pateikties parlamenta dažādiem dienestiem, kur ir devuši savu art, artavu, bet eh, trešā prioritāte ir caurskatāmības un atskaitīšanās eh, atvērtības prioritāte. Protams, finansējums politiskajām partijām un dažādiem fondiem ir klupšanas akmens, un kolēģi, protams, zināms, ka ir vairāk tādi uzsvara punkti, um, kas, um, ka tiks atšķetināti iespējams. Um, tā varbūt pašķetinās šo partiju finansējumu. Nav jau tā, ka es esmu partiju finansējumu ienaidnieks, galīgi nē, bet um, mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība. Un e, tāpēc vēlētos šajā ziņojumā ierakstīt kaut ko tādā garā. Protams, ir jāuzteic arī administrācijas pūliņi, lai partiju finansējumu padarītu caurskatāmāku, un mans pilns atbalsts, un ceru, ka arī kolēģi atbalstīs mani un administrācijas centienus šajā caurskatāmības palielināšanā. Citi uzsvari - kiberdrošība ir viens, Protams, parlaments dara visu, kas tā spēkos, lai cīnītos pret kiberuzbrukumiem un eh, atbalsta parlamenta pūliņus šā, šajā jomā. Eh, kiberdrošība ir ļoti svarīgs jautājums un tā vietā, lai varbūt naudu izmantot jau seku apkarošanā, mums tomēr vajadzētu darboties kiberuzbrukumu novēršanā. Visbeidzot, ēku situācija birojas joprojām nav sagatavojis ilglaicīgu ēku stratēģiju. Birojas jau sen ir apsolījis tādu sagatavot. Katrā ziņā jau pirms gada mēs pilnīgi konkrēti birojam prasījām konkrētu atbildi, bet tāda vēl nav saņemta. Tagad par konkrētiem jautājumiem, tātad eh, Konrāda Adenauer ēka, eh, tā ir kad ēka, bet uh, ir noteikti jāraugās, lai nauda tiktu izmantota adekvāti. Par PHS ēku runājot, arī šeit, kā nauda tiek izmantota renovācijas darbos, es domāju, ka biroja un ģenerāla sekretāra priekšlikumos es neredzu pietiekamu caurskatāmību. Un ir nauda, kas um, iekļauts šā gada budžetā, Mm, kuras izmantošanas mērķi un caurskatāmība nav pietiekami redzami. Par taupības pasākumiem parlamentā runājot, jau kādu laiku parlamentā tiek mm, ieviesta prakse ar mutiskiem balsojumu skaidrojumiem. Man nav nekas pret šādu praksi, bet mm, kāpēc ja lielākā daļa deputātu, kas skaidro savu balsojumu, tomēr runā savam elektorātam konkrētajā valstī, tad kāpēc eh, gan visus šos skaidrojumus eh, iztūkojot 23 vai 22 valodās, un vēl jau vairāk nereti ir situācija, kad balsojumu skaidrojumiem ir nepieciešams darbā pieņemt veselu tulku komandu. Es domāju, ka šis vox box varētu tikt izmantots, eh, vai arī vienkārši pateikt to, ko nu deputāts domā teikt eh, savam elektorātam, jebkurā gadījumā tas mums ļaut ietaupīt gūzu naudas. Un visbeidzot, uh, par 19. gada vēlēšanu kampaņu un uh, kampaņas programmu. Ģenerālsekretārs ir eh, domājis jau 18. gadā paredzēt naudu. E, tas ir apsveicami, bet e, mums vajadzētu ļoti uzmanīgi izvērtēt, e, kā šī nauda tiks, kā šo naudu ir paredzēts tērēt un es vēlētos pamudināt eh, kolēģus eh, mēģināt konkrēti tā kā aprakstīt, kur un kā šī nauda tiks izmantota. Vienlaicīgi ir paredzēts arī deputātiem piešķirto naudu izmantot eh, šim šai vēlēšana kampaņai, bet eh, parlaments kopumā un es atsevišķi vēlētos redzēt lielāku caurskatāmību šim finansējumam. Tikšos ar ēnu referentiem cetur, ceturtdien, bet eh, ja kolēģi vēlas izteikties jau šobrīd, būšu priecīgs uzskaidro, iz, uzklausīt. Paldies referentam, un tagad mēs varam pāriet pie viedokļa apmaiņas. Vairāk runātāji ir pieteikušies, lai izteikties pār eh, Ašforta kungu sacītu. Vispirms vārds Paulam Rībikam. Jā, Jā, paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sirsnīgi pateikties kolēģim, jo mēs redzējām, ka Eiropas parlamenta budžets, protams, ir ļoti sensitīvs temats, un Ešvorta kungs, manuprāt, ļoti labi par to izteicās savā ievadrunā. Es uh, gribētu vairāk pievērsties šiem principiālajām pārdomām par to, kā vēl tālāk stiprināt Eiropas demokrātiju. Un tāpēc, manuprāt, ir skaidrs, ka uh, mums savu valstu un valdību vadītāji ir uzlikušos uh, mīnus 4% septiņos gados. Uh, un uh, vienu procentu darba vietu, tad mums ir jāsamazina, bet tas ir radījis milzīgas problēmas komitejās. Un tagad 2018. gadā nāks klāt tas, ka būs Brexit sarunas, šeit būs vēl uh, papildus um, pienākumi jāpilda. Uh, un izskatās, ka tie būs diezgan sarežģīti, un es nevaru iedomāties, kas notiks, eh, ja politiskais eh, līmenis neredīs risinājumu Brexit eh, jautājumam. Tāpēc esmu par to, lai mēs 19.06 nevis samazinām, bet parlamentam, ņemot vērā tos, cik sarežģītas būs sarunas, mums vajadzētu palikt pie šiem 20%. Tā ir ilgadējai eh, sevi pierādījusi stratēģija, ka mēs, kā parlaments, varam šo 20% robežu izmantot, esam to paši noteikuši, lai pēc iespējas taupīgāk eh, lietotu līdzekļus. Eh, un, uh, tā kā te, tas ir paredzēts šo robežu pārkāpt, um, manuprāt, ņemot vērā sarežģīto situāciju Eiropā, tas nav iedomājams. Atbalsts kiberdrošībai To gribu novērtēt ļoti pozitīvi. Parlaments eh, nākamajā gadā, Brexit sarunu laikā un priekšvēlēšana periodā eh, saskarsies ar paaugstinātu uzbrukumu risku. Mēs redzam, kādas ir problēmas ar Turciju, eh, kādas ir ASV, Krievijā problēmas un arī visā Eiropā ir liels problēmas. Ir mazāks atbalsts demokrātijai, un tāpēc es uzskatu, ka ir svarīga, svarīga lai mēs atbalstītu kiberdrošību. Uh, vispārējā summa, šī ģenerāla allowance, eh, tas ir jautājums, kas gadu desmitiem jau ir apspriests, un um, sasaukuma sākumā taču mēs visas politiskās grupas vienojāmies, un es gribētu aicināt eh, to vienošanās, ko mēs panācām sasaukuma sākumā, arī ievērot pie tās vajadzētu palikt. Ja uz nākamo periodu uh, Uh, kaut kas ir paredzēts kaut ko mainīt, tad uh, vajadzētu par to diskutēt un būtu labi, ja mēs eh, paredzētu attiecīgi šī pasākuma brīvprātīgumu, katrs savā priekšvēlēšana kampaņā, tad var teikt, ka viņš ir pilnībā caurskatām rīkojies un viņš visu informāciju sniedz un tā tālāk. Tātad šeit es gribētu paredzēt eh, šo stimulējošo uh, aspektu un brīvprātīgumu principu. Ja kāds to izvēlas darīt, tad uh, viņam ir kaut kas no tā arī jāiegūst. Un uh, caurskatāmība var būt ļoti vērtīga. Uh, Um, bet tad uh, deputātiem pašiem ir jāveido šī te caurskatāmā darbība tādā veidā, kā viņu prāt tas būtu vispareizāk. Runājot par sekretariāta piemaksām, pēdējo mēnešu laikā mūsu darba apjoms pat ir pieaudzis iekšējos noteikumos ir uh, jauni noteikumi pievienojušies. Es redzu, ka viens cilvēks uh, manā birojā gandrīz pilnībā strādā tikai ar administratīvajiem un grāmatvedības pienākumiem. Tātad es piedāvāju uh, palielināt šo sekretariātu piemaksu, lai uh, arī uh, kvalificētiem darbiniekiem kaut ko vairāk panākt. Mēs redzam, ka daudzi darbinieki, mūsu līdzstrādnieki brauc uz Strasbūru un, un viņiem ir liels darba apjoms. Uh, tam ir jāatspoguļojas arī finansiālajā plānā, un es esmu par to, lai mēs uh, labāk izturētos pret mūsu darbiniekiem. Tā nav nauda mums, uh, tā uh, ir nauda, kas ir paredzēta atalgojumam mūsu darbiniekiem. Uh, mums ir jāspēj uzturēt mūsu darbinieku kvalitāte, un tāpēc viņi arī attiecīgi jāatalgo, un par to ir jāiestājas. Uh, priek vēlēšanu gadā ir skaidrs, ka parlamentām uh, ir tiešām svarīgs uzdevums uh, aicināt uh, vēlētājus doties uh, uz vēlēšanu iecirkņiem, tas ir demokrātijas pamats. Un tāpēc 2019. gads, uh, kad noteikti praktiski īstenosies uh, apvienotās karalists izstāšanās, tas būs uh, liels sloks mūsu brītu kolēģiem, bet arī mums, un tāpēc es uh, aicinu, lai Eiropas parlamenta un Lielbritānijas parlamenta uh, apvienotā komiteja rastu šeit uh, uh, labākos risinājumus, lai uh, panāktu visu iespējami labāko situāciju iedzīvotājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Mākas kungs, lūdzu. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Sa... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, vēlētos pateikties referentam un uh, referents ir jau iepazīstinājis ar eh, savu viedokli un eh, komentāri, kurus eh, mēs uzklausījām, ir pilnībā atbalstām 18. gada budžetam. Iepriekšējo reizi, kad mūsu sēdē viesojās ģenerālsekretārs, es viņam uzdevu jautājumu, ka pagājušajā gadā aprīlī mēs pieņēmām lēmumu, ka um, ik pa pieciem gadiem tiks indeksēta ne tikai uh, patreizējā, pri, patreizējais prioritāšu saraksts, bet, eh, piemēram, 15. gadā mēs eh, piemērojām četras reizes augstāku koeficientu nekā inflācija. Tātad eh, es vēlētos, lai mēs ik pa pieciem gadiem izvērtētu budžetu, piemērotu to reālajai situācijai, bet eh, ģenerālsekretārs man toreiz neatbildēja, vai tas tiks eh, īstenots jau 18. gada budžeta plānošanā. Un eh, tagad sanāk tā, ka mēs vienojamies parlamentā par kaut ko ļoti svarīgu buž, budžets, bet mūs neviens neuzklausa, drusku dīvaini. Jo šobrīd situācija ir izveidojusies tāda, ka gada beigās mums būs apmēram 70 miljonu pārpalikums. Un eh, arī šajā gadā un iepriekšējā gadā, tā, bu, iepriekšējā gadā tas bija, un eh, šogad būs tāpat tās. Iespējams, ka mēs varētu kaut kādā veidā to ieguldīt ēkās, bet eh, kāpēc mēs budžetu jau nevarētu plānot labāk un naudu izmantot gada laikā, un tādējādi mēs ietaupītu uz procentu likmēm? Otrs. Esmu kvestors Un eh, manu pienākumu sarakstā ir eh, saņemt informāciju no dalību valstīm, kuras pārstāv attiecīgie deputāti. Un Eiropas Savienības informācijas biroji ir deviņi, eh, deviņi biroji, kuri piedāvā savas telpas izīrēt dažādām politiskajām uh, partijām, bet, piemēram, Romā šis birojs stāv tukšs jau daudzus gadus. Mēs par to maksājam. Piemēram, Viļņā arī ir trīs brīvi biroji, kurus varētu izmantot, bet neviena no parlamenta lielajām frakcijām vispār nezināja, ka pastāv tāda iespēja noīrēt telpas ļoti centrālā vietā galvaspilsētās. pilsētās. Iespējams, ka eh, kādai frakcijai ir viens, eh, tikai viens deputāts ievēlēts no konkrētās valsts, un tad eh, šī, šo biroju varētu izmantot konkrētā deputāta palīgi valstī. Es domāju, ka tā ir ļoti laba doma, bet par to jau mēs vēl dabūsim parunāt. Monsieur Depré. Deprē, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, un esmu jau to pieminējis eh, jums vairāk kārtīgi, man šis ziņojums patīk, tas ir labi uzrakstīts, eh, tas ir labi pamatots un tas ir ar labu struktūru. Eh, tā kā es apsveicu šo sniegumu. Eh, bet papildus tam un papildus daudziem jautājumiem, kuros es piekrītu, daži aizrādījumi no manas puses. Protams, es piekrītu tam, ka parlamenta budžeta projekts nesasniedz 20%, kas ir notiekams, bet, manuprāt, šobrīd pietrūkst kritisku pārdomu par atsevišķiem izdevumu pieaugumiem, kas tiek pieprasīti un izsaprēķinas. Ja mēs analizējam šo budžetu, tad mēs redzam, ka bez ārkārtas izdevumiem ir reālais pieaugums par 3,26% salīdzinājumā ar 17. gadu. Var piekrist, ka 3,2% pieaugumu var pamatot ar personāla pieaugumu, jo mūs vienmēr pārsteidz algu korekcijas eh, ņemot vērā pašreizējo aprēķinu sistēmu, bet tas attiec uz 68% visā pārējā. Vajadzētu pierādīt, ka ir nepieciešams vairāk nekā indeksācija. Ja jums ir indeksācija 2%, eh, tad jūs nenonākat pie 3,26. Eh, un tālāk. Es veicu nelielu interesantu aprēķinu. Es mēģināju pēdējo gadu laikā pārskatīt, kādas bija budžeta Eh, pozīcijas, kuras regulāri tika pārvērtētas. Es uzsveru, regulāri tika, tika eh, pārvērtētas. Pēdējo gadu laikā tas atkārtojās pilnīgi pārsteidzoši. Budžeta eh, pozīcijas, kur beigās mēs nodarbojamies ar savākšanu. Tā ir regulāra parādība, kas vienkārši pārsteidz. Uh, Un es gribētu tomēr tam pievērst uzmanību, vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs aizmirstam, ka šie kredīti ir nepieciešami, lai finansētu Konrādu Adenaueru. Konrāds Adenauvers ir eh, ierakstīts nākošā gada budžeta projektos uh, par summu aptuveni 60 miljoni. Ja es ņemu vērā uh, tos izdevumus, kas jau šobrīd ir ierakstīti budžetā, tāds, lai pabeigtu Adenauvera ēku 33 eh, miljonu saistībās. Būs jāmeklē 27 miljonus eh, šajos pēdējos atlikumos, kas ir starp 50 un 70 miljoniem katra gada beigās. Es nepieprasu, lai mēs kļūtu trūcīgi, bet es nevaru eh, piekrist Rubikungam, kad viņš nodarbojas ar um, izdevumu pieauguma apoloģētiku. Es nedomāju, ka tā ir pareizā stratēģija. Es domāju, ka mums tomēr ir nopietnāk jāskata tas, cik uh, Eh, būtiski un vajadzīgi ir eh, eh, pieprasījumi pieaugumam. Savukārt varu piekrist prioritātēm par drošību un kiberdrošību. Tālāk vēlēšana kampaņai es būšu rezervētāks 27 miljonu eiro, kas ir iekļauti ārkārtas izdevumos, manuprāt, nav adekvāts solis. Un esmu pārliecināts par pievienoto vērtību šai summai. Es domāju, ka praktiski visas eh, promocijas darbības, ar ko nodarbojas parlamenta dienestu un Eiropas Savienība kopumā, eh, kas attiecas uz publicēšanu, uz eh, raidījumiem, attiecas uz pārliecinātajiem, bet vai mums vajag eh, nodarboties ar tiem, kas ir pārliecinātajiem? Mums ir jāuzrunā vienaldzīgie un naidīgie. Mums ir vajadzīga patiesa diskusija ar parlamenta eh, komunikācijas dienestu. Es varētu turpināt vēl savas pārdomas, bet es tās varu izklāstīt arī izklāstīt referentam. Es eh, nu, novērtēju viņa kritiku par 76 darba vietām politiskajās grupās. Tāpat es gribētu piekrist, ka ir jāierobežo zinām izdevumu politiskajās grupās vai jāindeksē, un viens delikāts punkts, manuprāt, ir kompensācijas vairs nezinu, kā to nodēvēt par vispārīgajiem izdevumiem. Es domāju, ka priekšlikums lūgt no ģenerāla sekretariāta un biroja sagatavot patiesu sistēmas revīziju, kas stātos spēkā ar nākošo sasaukumu. Ja mēs kaut ko tagad sasteigsim, tad tas var būt bez pienācīgas sagatavošanās, bet mums vajag precīzi definēt, kā tiks piešķirti un pamatoti e, izdevumi vispārīgo e, tēriņu kompensācijām, un šim faktam mums ir jāpievērš uzmanība. Lūk, priekšsēdētāji, tās ir dažas pārdomas, un e, šī etapā man būs vēl citas, bet tos tās mēs varēsim izrunāt ar referentu. Paldies, Donano kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau kolēģis Mankā un citi norādījis, piekrītu tam, ka ir vislabākajā veidā jāizmanto Eiropas fondi parlamentu fin, uh, darbībai. Par, referents norādīja, ka parlamentam ir prioritāri jāizteno leģislatīvās funkcijas, bet piebildīšu, ka mēs tās neīstenojam burbuļu iekšienē parlamentam, ir jākomunicē, lai dotu iespēju pārzināt tā darbu, tam ir jābūt atvērtam uz ārpusi, tam ir jāliek apzināties tā vērtības. Un Eh, šajā sa eh, sakarā dažādās piešķirtās balvas ir nozīmīga. Sakaro balva, luks balva, kas ir veids, kā var attīstīt sabiedriskus tēmatus. Turklāt tas veicina radošo darbu un atbalsta uh, kinematogrāfijas nozāri. Parlaments parlamentam ir jākomunicē par savu leģislatīvo darbu, tas nevar visu atstāt tikai komisijas un padomjas rokās. Un tāpēc Eh, es uzskatu, ka summa, kas ir zem 20% eh, piektajā eh, nodaļā, vajadzētu, tā ir jātiek labāk izmantotai. Un attiecīgi tas, cik tas ir svarīgi parlamenta balsojumam katrus piecus gadus. Es domāju, ka mūsu pienākums ir dot iespēju labāk iepazīt parlamentu, lai panāktu lielāku dalību vēlēšanās. Paldies! Eh, paldies, deputāte Gordija Sabālā. Paldies, priekšsēdētāji. Daži vispārīgi komentāri, lai gan daudz jau izskanēja no kolēģu puses. Eh, sociālistu grupā mēs atbalstām Āšorta kunga piedāvātos principus tajā, kas attiecas uz labu eh, publiskās naudas pārvaldību, uz caurskatāmību. Es domāju, jo vairāk informācijas mēs varam sniegt un caurskatāmāk mēs esam naudas izmantošanā, jo labāk mēs varēsim skaidrot mūsu darbības. Un tās ir saistāmas ar vispārīgo tēriņu tēmatu, kas at, eh, jautājums, kas atgriežas katru gadu. Ir tiesa, ka šī nav pirmā reize, kādu mēs mēģinām to atrisināt ar parlamentu priekšlikumu, bet tāpat arī ir tiesa, ka birojas ļoti bieži ir ignorējis to, ko nobalso un neņēmis vērā parlamenta balsojumu. Es domāju, ka mēs šajā sasaukumā varam strādāt, lai aicinātu biroju nāklajā ar konkrētu priekšlikumu nākošajam sasaukumam. Tālāk par politiskajām partijām. Mēs atbalstām lielāku caurskatāmību un labāku publiskās naudas izmantošanu, bet tāpat arī mēs aizstāvām finansējumu no parlamenta budžeta puses politiskajām partijām. Eh, e, un šeit ir runa par eh, finansējumu Eiropas partijām un nodibinājumiem. Mēs runājam par integrāciju, mēs runājam par lielāku kompetenci piešķiršanu Eiropas Savienībai, bet ir jādomā pār piedāvājumiem no politisko partiju puses, un šajā situācijā mēs nevaram vēlēties, lai politiskās partija būtu uh, summa 28 vai arī 27 nacionālajām partijām. Uh, Tālāk, runājot par pētījumiem, Ašford kungs savā ziņojumā norādā uh, e, un apsveic uh, labo pētījumu kvalitāti, bet Manuprāt, detalizēti ir jānorāda, cik naudas tiek tērēts pētījumos un kādi dienesti nodrošina pētījumus, jo nereti paliek iespējas, ka struktūras dubultojas ne tikai parlamentā, bet arī mēs noslēdzam līgumus ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem pētījumu veikšanai. Tālāk par inflāciju. Jau komentārs izskanēja, bet daudzas budžeta uh, pozīcijās kas attiecas uz atalgojumu darbiniekiem un ierēģiem, ir jāņem vērā skaitlis, kas ir tuvs inflācijai, un šķiet, ka tas ir izklāsīts eh, detalizētāk. Tāpat arī ir katru gadu šajos aprēķinos liela atšķirība. Tālāk par luks balvu runājot, to mēs piešķīrām katru gadu, mēs eh, sociālistu grupā atbalstām šādas balvas saglabāšanu, un noslēgumā man ir divi jautājumi Ašvorta kungam attiecībā uz viņa priekšlikumiem, jo mēs nezinām īsti labi, kas motivē šos priekšlikumus. Vienā ir runa par to, ka jāstiprina dialogs ar nacionālajiem parlamentiem Es domāju, ka pūliņi jau ir pielikti samērā lieli, vai ir kas konkrētāks, kādā konkrētā jomā par dialogu ar nacionālajiem parlamentiem, un otrais ir saistāms ar līdzekļiem, kas tiek novirzīti vēlēšanu kampaņai. Šis es nezinu, vai šie līdzekļi ir jāpatur kā ierobežot, lai skaidrotu parlamenta lomu Es gribētu dzirdēt vairāk skaidrojumu, kāpēc eh, ir vēlēšanās eh, tik konkrēti norādīt eh, šo naudas summu, kas ir paredzēta komunikācijas mērķiem. Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs deputāts Tarants. Paldies! Arī es īsumā vēlētos dot savu artavu šajās sarunās. Ļoti patīkam, ka pēc pēdējās mūsu tikšanās teksts ir attīstījies pozitīvā virzienā. Jau pirms patreizējā teksta redakcijas eh, mums bija ļoti labs pamats auglīgām diskusijām, bet patreizējais teksts ir labāks. Īpaši vēlētos pateikties referentam par to, ka tekstā ir iestrādāts eh, iepriekšējā sanāksmē, koordinatoru sanāksmē izskanējušais par eh, PHS ēku un arī par citām ēkām, par eh, turpmākiem taupības pasākumiem. Nav jau nekā dabiskāka par situācija, kurā mēs e, izņemtu balsojumu skaidrojumus no pusdienām un pārliktu uz pusnakti. Es personīgi uzskatu, ka balsojumu skaidrojumiem ir jānotiek rakstiski un tulkot tos nevajag. Tas būtu visideālākais. Uh, uh, ideālākais variants, bet iespējams, ka tas ir ārpus budžeta komitejas komp kompetences un citām komitejām varbūt ir atšķirīgs viedoklis šajā jautājumā. Ja mēs eh, no tiesas vēlamies nopietni ieguldīt pirmsvēlēšanu kampaņā, tad eh, es tiešām pārsteigti uzklausīju Gardīza Balkundas te, teiktos, ka viņai eh, šīs idejas šķiet pārāk ierobežojošas. Atcerēsimies, ka deputāti jau iesaistīsies komiteju darbā, un ģenerālsekretārs sekretārs neteica, e, vai mēs būsim iesaistīti vai nē. Ja mēs būsim iesaistīti, tad iespējams, e, tad e, budžet, ja budžeta komiteja nebūs iesaistīta, tad iespējams, ka ierobežojumi varētu būt vaļīgākas dabas. Ja mēs neesam iesaistīti, tad lai būtu strikti. Šķiet, ka šā gada budžeta process būs e, mazāk pompos kā iepriekšējos gadus, e, tas būs mazāk ērkšķains nekā iepriekšējos gadus, un tas ir tieši pateicoties e, mūsu referentam, un tāpēc es esmu gatavs sagaidīt Brexitu ar smaidu sajā. Sekans emociju. Emociju uh, sērija. Valīkungs. Grazie, prezidente. Anch'io ringrazio il relatore, devo dire che... Jā, paldies, priekšsēdētājs. Arī gribētu pateikties referentam. Man jāsaka, ka virkni punktu, kuru viņš nosauca arī atbalstu, un um, ir labi arī to visu vēl uh, pārskatīt no caurskatāmības prizmas, arī runājot par deputātu izdevumiem, jo vairāk kārt jau ir lemts plenārsēdē, ka mēs vēlamies lielāku caurskatāmību šajā aspektā. Tāpēc būtu ļoti labi, ja ģenerāla sekretāra birojas varētu mūs vairāk par to informēt. Proti, kādu priekšlikumu mēs varētu ieteikt, lai panāktu lielāku caurskatāmību. Mēs kā politiskā uh, grupa esam pret budžeta palielinājumu. Ir dažādas iespējas veikt uh, samazinājumus, tās piedāvāšu ēnu referentu sanāksmē. Tie nav lineāri samazinājumi, bet uh, proporcionāli izsvērt sa samazinājumu. Varbūt, ka mēs varam vēl par to diskutēt. Arī šie 6% Tur jāraugās, kā tas uh, uh, izvērtīsies, jāskatās arī, kāda būs izaugsme Eiropas Savienībā, un ja mēs vēl ņemam vērā inflāciju, tad mums, protams, ir jābūt ļoti piesardzīgiem, uh, turoties pie šī indeksa. Tas atspoguļo tikai 11 valstis un ir diezgan vispārīgs. Tie nav tādi uh, precīzi indeksi. Uh, kur tiek iekļaut visi dati, piemēram, patēriņa preces un tā tālāk. Ja mēs izmantojam eh, šo indeksu, tad eh, daudzās valstīs ir eh, deflācija. Un mums tāpēc ir jārunā par ļoti precīziem datiem, runājot par inflāciju. Par dažādiem fondiem mēs jau savu pozīciju paudām. Uh, dažādos ziņojumos, un mēs gribētu, lai šeit būtu samazinājumi un nevis budžets pieaugtu katru gadu. Runājot par komunikācijas kampaņu 2019. gadam, 25 miljoni, iepriekšējā sanāksmē ģenerālsekretārs jau runāja par šiem izdevumiem, bet mēs esam tiešām pret to, uh, lai šie uh, līdzekļi tiktu izmantoti. Tas, kas tika iztērēts 2014. gada uh, priekšvēlēšanu laikā, uh, nekāds lielos rezultātus nenesa, jo vēlētāja aktivitāte būtiski samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kas attiecas uz pētījumiem un uz PHS ēkas atjaunošanu. Tur kopīgā summa mums tomēr šķiet pārspīlēti augsta. To arī citas politiskās grupas minēja. To vajadzētu vēl pārbaudīt. Atšķirībā no pagātnes eh, eh, šoreiz referents ir tāds ambiciozāks eh, un tas ir labs pamāts tālākiem darbam. Es domāju, ka varēsim sasniegt arī konkrētus rezultātus. Es domāju, ka ēnu referenti arī aktīvi iesaistīsies. Es piedāvāšu arī mūsu idejas un ceru, ka tās tiks ņemtas vērā. I'll keep it brief as well. Regards kundze. Paldies, es atvainojos, ka mūsu ēnu referents nevarēja ierasties uh, šodien. Lielos vilcienos mēs piekrītam referentu prioritātēm un mēs piekrītam arī viņa iebildumiem pret tām uh, lietām, kas jau tika apspriestas. Mēs vēlamies, lai būtu lielāka atbildība attiecībā uz sociālajiem aspektiem un uz darbiniekiem un tiem, kas ir tieši skārti trešo pušu līgumu ietvaros. Uh, atbalstu uzlabojumus caurskatāmības jomā, ko jau minēja Mankas kungs. Un visbeidzot, eh, man šķiet, ka tas ir lieliski, ka tiek atzīta īru valoda. Mēs runājam par lielāku pieejamību pilsoņiem un eh, saziņu ar viņiem. Tad tiešām ir eh, lieliski, ka mēs ne tikai respektējam īru valodu, bet raidām arī ļoti skaidru signālu, ka mēs šajā parlamentā respektējam um, daudzvalodību un multikultūru plurālismu. Tas tiešām ir ļoti eh, pozitīvs uh, aspekts, un es ceru, ka līdz sasaukuma beigām man būs tā iespēja tiešām runāt savā dzimtajā valodā. Paldies! Neredzu citus, kas gribētu izteikties. Gribēju no savas puses eh, pateikties arī referentam par ļoti labajiem skaidrojumiem, ko viņš mums sniedza. Es domāju, ka atsauci uz 20%, 20 piektajā sadaļā, tā mums būtu jāskata diezgan piesardzīgi, jo ja citi tēriņi piektajā sadaļā um, palielinās, tad ir jābūt piesardzīgiem visur piemēro 20%, jo tādējādi ne, tas nebūs, tā nebūs tāda laba prakse runājot par uh, publiskiem izdevumiem. Uh, Eiropa katru gadu uh, veic uh, ieteikums, sniedz ieteikumus uh, dalībvalstīm uh, taupīgi rīkoties ar publiskiem līdzekļiem, bet uh, kāda tad ir mūsu parlamenta ticē, ticamība, ja mēs uh, paši palielinām savus tēriņus par, par zināmiem procentiem? Pirms trim gadiem tika pieņemta juridiskā bāze par uh, algu palielinājumu dažādās valstīs, bet tas nenozīmē, ka tie ierēģi, kas strādā Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā, saskaras ar eh, tādiem eh, pieaugumiem dzīves dārdzībā kā Varšavā vai citās valstīs. Tātad, jā, sabiedriskā doma sāktu pētīt šos mehānismus, tad eh, varētu tos pamatot apstrīdēt. Tātad 25 miljoni tiek atvēlēti saziņai, eh, lai parādītu Eiropas parlamentu pievienoto vērtību, un budžeta eh, komisija ir pirmā, kam ir jāraugās, vai tomēr nevajadzētu būt striktākiem, un es neslēpšu, ka man nav īpaši viegli pieņemt šo uh, um, garu, kādā mēs strādājam, ka mēs uh, pievēršamies tiešām lieliem tēriņiem, jo to tiešām var pamatot kritiķe, kritizēt. Es domāju, ka ja tiek panākts uh, būtisks progress šajā dokumentā, kas mums ir uh, iesniegts, uh, un uh, mūsu referenti katru gadu pie tā strādā, bet runājot par budžetu, par ēkām un uh, vidējā un ilgā termiņa uh, Uh, perspektīvām šis te veids, kā mēs atgūstam uh, nestārotos līdzekļus, tas ir mm, nepieņemam. Tātad mēs uh, uh, ierakstām zināms tēriņus, zinot, ka ēkas tomēr maksās divreiz dārgāk, un pēc tam mēs savācam neiztērētos līdzekļus no citām izdevumu kategorijām, kuras ir uh, pārmērīgi uh, pārvērtētas. Un personīgi gribu teikt, ka es neesmu apmierināts ar šo uh, veidu, kā tiek strādāts, un uh, mums ir vēl būtiskas iespējas uh, darbu uzlabot. Un tagad došu vārdu mūsu referentam, lai uh, viņš var eh, teikt noslēgumu vārdus šai viedokļa apmaiņai. Lūdzu. Mēs jums ir pēc. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Eh, protams, vispirmām kārtām vēlētos eh, pateikties vispirmām kārtām par to, ka uzteicāt mūsu darbu, un otrām kārtām arī par komentāriem. Jā, protams, 20% būs tikai kā vadmotīvs, un tomēr nav jau jautājums par to, cik daudz mēs kaut ko ņemam vai dodam, bet gan kā mēs šo naudu iztērējam vai naudas tērēšanai ir pievienotā vērtība. Šeit e, vesela virkne kolēģu atkārtoja atkal un vēlreiz, un e, disciplīna, caurskatāmība un šī te atskaitīšanās. Tie ir trīs vārdi, kas izskanēja ikviena šeit tikko teiktajā, un tos ierakstīšu un esmu ierakstījis eh, manā ziņojumā. GEM par dažādiem finansējumiem runājot, un Žerārs Deprē arī to pieminēja, arī pēc manām domām to eh, noteikti vajadzētu iedibināt uh, no nākamā sasaukuma sākuma. Un domāju, ka arī mūsu komitejai būtu jādara viss, lai birojas eh, sagatavotu tādu paraugu prakses vai kodeksu sarakstu, ko tad vajadzētu darīt sākot no nākamā sasaukuma. Eh, Rībiga kungs eh, jau teica, tā tad šīs te sekretariāta izmaksas Man netik daudz uztrauc, cik maksā sekretariāts šeit Briselē, bet gan tā saucamajam lokālajam sekretariātam nosūtītā nauda, kas notiek dalību valstīs šeit, galīgi nav nekādas skaidrības un nekādas caurskatāmības, vai vismaz tā varētu būt lielāka. Priekšsēdētāja kungs un Debrē kungs jau teica, uh, ka mums komitejā vajadzētu vairāk sakārtot grāmatvedību un vairāk turēt tīru parketu. Nākamais eh, izdevumi vēlēšanām un eh, dialogs ar dalību valstu parlamentiem un šīs komunicēšanas programmas, ko varētu izstrādāt kopā. Es vēlētos, lai būtu skaidrība, lai ko mēs arī pieņemam, kādu lēmumu ir jābūt skaidrībai. Pēc eh, manām domām, un tās ir tiešām manas personīgās domas, Un eh, to es redzēju arī referendumu kampaņā manā, manā valstī, ka informācijas vakums bija vaiprātīgs. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka mani personīgi visvairāk traucē, traucē tas, ka nav informācijas. Un es domāju, ka parlamentam nevajadzētu iesaistīties histēriskā propagandas kampaņā. Tas ir viens, bet informēt iedzīvotājus par to, ko parlaments dara, ir pavisam cita lieta. Un e, kāpēc tad mēs visu laiku šo kampaņu, informēšanas kampaņu nogrūžam uz pirmsvēlēšanu gadu, uz pirmsvēlēšanas mēnešiem? Šim darbam būtu jābūt nepārtrauktam visu piecu gadu garumā. Paldies e, Tāranda kungam. Tāranda kungs pats ir bijis referents un viņa komentāri vienmēr tiek augstu vērtēti. Arī e, Riedas kundzei. Paldies, saka runātājs eh, gēlu valodā. O, tas, eh, kā īru džentelmenis īru valodā pasakas īru sievietē, man tiešām e, ir ļoti patīkam to dzirdēt. Bien, donc, vous aurez une réunion avec... Euh, Tā, tad jūs tiksieties tuvākajās dienās ar ēnu referentiem norādu, ka grozījumi par ziņojumu projektu ir jāiesniedz vēlākais 15. martā pulksten 13. Balsojums budžeta komitejā notiks 3. aprīlī, un plenārsēdē balsosim visdrīzāk 5. vai 6. aprīlī. Un tagad skatīsim pilotu projektu un sagatavošanās darbības. Mums ir divi ziņojumi, divi referenti, referents Muresans pār 18. gadu un Gaģerkungs, kur aizvieto šajā gadījumā Gardīs Sabāla kundze. Kurš no jums uh, izteiksies pirmais? Muresan kungs, varbūt Heider varētu iesākt pirmā jo viņa strādā ar šī gada jautājumiem, un es runāšu tikai par nākošo gadu. Heider, paldies priekšsēdētājs. Es izteikšos ļoti īsi, jo, kā jau Gajer kungs, eh, kā jūs teicāt, Gajer kungs nevarēja būt klāt, viņš man nodeva savu tekstu, bet kopumā uh, Eh, šīs ziņojums eh, tika saņemts jau pagājušajā nedēļā, tajā ir pietiekami daudz informācijas par pilotu projektiem un sagatavošanās darbībām. 17. Eh, gada budžetā no 79, ko mēs apstiprinājām, vairums jau darbojas, bet pieci no tiem un komisija, kā to ziņoja savā vēstulē par izpildāmību, tos eh, apsēdz eh, juridiskā bāze un tāpēc eh, līdzekļi tiks pārvietoti. Tikai, diemžēl, šķiet, ka daži no šiem projektiem, kas ir jūtīgi, nevarēs tikt pabeigti. Tālāk par pāriem četriem projektiem komisija meklē iespējas to izpildēji. No šiem četriem divi bija ar A atzīmi, divi ar B atzīmi. Es nezinu, vai komisija ir klāt un var sniegt vairāk informācijas par to, kāda šajā gadījumā ir problēma un kāda veida e, īstenošanu komisija bija iecerējusi. Katrā ziņā E, referents norāda, ka daudz detalizētāk skatēs detaļas šajā iepriekšējā ziņojumā, un it īpaši arī to, ka tas tiks skatīts specializētajās komisijās, kas strādā ar šiem projektiem. No mūsu puses tas ir viss. Nūresen kungs. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es esmu referents par nākamā gada budžetu. Un um, šādā statusā vēlētos pateikties visiem kolēģiem, gan politiskajās grupās strādājošajiem, gan arī no citām komitejām ide nākušajām idejām. Un pirmais, ko vēlētos varbūt šeit uzsvērt, ka mums ir jāizmanto Uh, izvērtēšana tam, ko tad garsāmies īstenot nākamajā gadā par pilotu projektiem un rīcību plānojumiem. Uh, visi pilotu projekti būs jāiesūt komisij, komisijai izvērtēšanai līdz 3. maijam. Tātad, uh, ja mēs vēlamies kaut ko īstenot nākamajā gadā, tad projekti ir jāiesūta komisijai izvērtīšanai līdz 3. maijam. Un vēlētos atgādināt kolēģiem, ka arī patr patreiz spēkā esošie pilotu projekti, kurus ir domās turpināt arī nākamajā gadā, līdz 3. maijam jāiesūta komisijai eh, izvērtējumam. Tad komisija nāks klajā ar savu verdiktu, un kolēģiem ir jāzina, ka ik viens e, pilotu projekts, kurā ir paredzēta rīcība, tad e, tas tiks ierakstīts nākamā gada budžeta grozījumos e, kā projekts. Un grozījumi komitejās ir jāiesniedz līdz 21. augustam un 7. septembrī būs jāiesniedz komentāri politisko grupu vārdā. Tad rudenī mēs vienosimies par pakotni, ko tad es te stāstu, tāda pati procedūra bija jau pērn, un e, tie pilotu projekti, kuri, kuros ir paredzēts kaut ko darīt un kuriem komisija būs devusi zaļo gaismu, tad e, tā tad ir jāiesniedz šo pilotu projektu rīcības apraksts līdz 3. maijam, tad komisija to sagrupēs, ko komisija par to domā. Un e, nākamā gada budžeta vadlīnijās, vadlīnijām pieskaroties. Es uzskatu, ka nākamā gada budžeta prioritātes ir ekonomiskā izaugsme, nodarbinātība un ekonomiskā drošība. Ekonomiskā izaug, izaugsme un nodarbinātība tas ir tas, ko iedzīvotāji no Eiropas sagaida, ekonomiskās situācijas uzlabošana, infrastruktūras, inovācijas, Visas šīs jomas ir ārkārtīgi svarīgas - atbalsts uzņēmēm darbībām, MVU, jaunajiem uzņēmējiem. Visas šīs tēmas veiksmīgi darbosies tikai tad, ja uzņēmumu un iedzīvotāju drošība Eiropā būs pietiekama augstā līmenī. Tāpēc eh, mēs nedrīkstam pārāk zemu novērtēt to, ka atkārtot atgādināt to, cik svarīgi ir dažāda Eiropas drošību nodrošinošo aģentūru darbība, šī atkārtošana nav pārspīlēta. Un ar to arī vēlētos beigt savu sakāmo, un esmu pārliecināts, ka būs ļoti interesanti pilotu projekti un pilotu projektu izpildāmā rīcība nākamā gada plānojumā. Paldies referentam! Un varbūt eh, komisija, kur pārstāv uh, eh, Jānis Rulēls, neatvainojiet deputāts Donāno. Jā, man bija jautājums komisijai. Man bija jautājums par projektu, par biš, eh, projektu biškopībām. Un Eh, man šķiet, ka tas jau bija iekļauts 15. gada projektos. Kopš tā laika nekādu jaunumu, nekas nav dzirdēts no komisijas, vai beidzot būs projekts, kurš tiks īstenots un vai mēs varēsim uh, to novest līdz galam. 700 tūkstoši plus 200 tūkstoši, tie ir 900 tūkstoši, un es gribētu pārliecību, ka tie tiek uzturēt spēkā arī šim gadam. Paldies, arī man ir piezīme par pilotu projektu. Atsevišķi pilotu projekti norit ļoti labi, bet par citiem nav vairāk detaļu. Dažkārt mēs sazināmies ar komisiju, no komisijas mēs saņemam atbildi, ka ja viss darbojas, tad mēs veidojam, attīstam projektu, bet mēs, kas ar tiem strādājam, nesaņemam nekādu citu informāciju. Un tad, kad es par to runāju, es vēlos skaidri norādīt, ka Mūs interesē, kā, kā notiek šo projektu īstenošana, jo tie ir projekti, kurus mēs atbalstījām. Paldies, un pirms es dodu vārdu komisijai, turpina priekšsēdētājs. Mūsu ģenerālais referents ir norādījis prioritātes, lai varētu labāk izsvērt projektus. Vai mēs varam šeit vēl sniegt papildu informāciju. Tikko mēs runājām par komunikācijas problēmu no parlamenta puses. Problēma ir tā, ka žurnālisti ir no valstīm. Ja būtu kāda konkrēta darbība, piemēram, Erasmus, jur, žurnālisti, kuri varētu tikties ar Eh, citiem. Šajā gadījumā tā mēs varētu organizēt tikšanos dažādu avīžu redakcijās un dot eh, šīm aspektam lielāku vietu nekā šobrīd. Un tagad eh, pēc šīs aizklās došu vārdu komisijas pārstāvim par to, lai viņš izklāstītu, kā tiek izvērtēti projekti, kā tie tiek kategorizēti ABC kategorijās un kā var saņemt skaidrāk un vairāk informācijas projektu attīstītāji eh, un kā viņi var sekot projektu īstenošanai. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Protams, ka komisija atbalsta šodienas viedokļu apmaiņu un gribētu vēlreiz uzsvērt eh, to, ka lielais vairums uh, no 79 pilotprojektiem un sagatavošanās pasākumiem tiek ieviesti. 70 no 79 tiek ieviesti, un 4 šobrīd tiek analizēti komisijā, un atbildot uz uh, referenta jautājumu, var teikt, ka mums nav papildus eh, informācijas, jo ziņojums iznāca tikai pagājušajā nedēļā. Līdz ar to par šiem konkrētajiem četriem projektiem man nav uh, papildu informācijas, ko jums sniegt. Bet uh, nevar teikt, ka šeit ir problēmas. Vienkārši mēs vēl analizējam šos projektus, raugāmies, kā tos labāk ieviest. Un tāpēc es uh, ceru, ka attiecībā uz visiem šiem četriem projektiem turpākajās nedēļās vai mēnešos saņemsim pozitīvas ziņas. Tas tad mums paliek pieci pilotu projektu un sagatavošanās pasākumi, kas nevar tikt ieviesti. Tas jau tika norādīts uh, 26. oktobra komisijas vēstulē par izpildāmību, jo tas uh, uz tiem attiec jau uh, iepriekšējais juridiskais pamats. Un kopīgajā tekstā par 2017. gadā budžetu uh, tur komisija uh, apropriācijas uh, pārvietos uz attiecīgo juridisko pamatu, kas attiec uz šiem projektiem. Tātad tikai tad, ja šie projekti tiktu pieņemti uh, citā DFS sadaļā, tad mēs nevaram pārvietot šīs apropriācijas. Īpaši gribētu pateikties uh, referentam par uh, pārskatīto laika grafiku, ko viņš piedāvā savā ziņojumā. Uh, Šis piedāvātais kalendārs ļaus komisijai sniegt laicīgi savu atzinumu pirms vasāls trialoga un arī pietiks laika uh, īpašajās komitejās, uh, tātad parlamenta komitejās apspriest šos jautājumus, kas attiecas uz um, konkrētiem deputātu jautājumiem par um, konkrētu pilotu projektu Tur man jums būs jāatbild rakstiski, jo par to man šobrīd informācijas nav par šo konkrēto projektu. Kas attiecas uz labāku parlamentu informēšanu? Mēs, protams, esam gatavi palīdzēt eh, jebkādā veidā, kā mēs to varam izdarīt, bet man bija iespējas, ka jau pagājušajā nedēļā sniegtais ziņojums sniedz būtiski informācijas apmaiņu. Paldies, priekšsēdētāji! Merci! Paldies! referenta kungs, referents kundze, vai jūs eh, domājat, ka atbildes, eh, kuras sniedz komisijas pārstāvis, eh, ir pietiekamas, ka ir atbildēts uz visiem jautājumiem? Morisan kungs atgādināja, ka 3. maijā 12. ir um, iesniegšanas termiņš pro, pilotu projektiem, kas tiks izvērtēti. Uh, Un par to arī e, balsojām budžeta balsojumā. Paldies referentiem, paldies komisijai. Driādes kundze, vai jūs esat gatava sniegt e, jūsu e, ziņojumu par internetu savienojamības veicināšanu un interneta pieejamību vietējās kopienās? Jā, es esmu gatava, saka Neriādes kundze. Uh, Un patiesībā eh, tā ir ļoti pozitīva lieta, par ko eh, runāt eh, pirmdienas vakarā. Tā ir ļoti vienkārši, ļoti efektīva ideja, un tā ir arī vieda naudas izmantošana. Un tā ir iniciatīva pēc iespējas vairāk Eiropas pilsētu, mazu un lielu pilsētu aprīkot ar bezmaksas um, bezvadu interneta pieeju. Atvēlētie līdzekļi nav milzīgi, tie ir 120 miljoni eh, no 2017. līdz 2019. gadam, lai atbalstītu instalāciju izveidi eh, pilsētu centros, lai piedāvātu šo bezvadu internetu, un uh, tas būtu pieejams, piemēram, parkos, laukumos, publiskās ēkās, muzejos, um, piemēram, un citādās vietās. Un šī schēma tiks īstenot ļoti geogrāfiski līdzsvarotā veidā, un tām kopienām, kam nav pieeja internetam, um, ir ļoti svarīgi, lai šī pieeja būtu. Tas noteikti stiprinās šīs kopienas, viņu tiesības, tas būs svarīgi sociālajiem uzņēmumiem un kooperatīviem un veicinās arī nodarbinātību. Es eh, neredzu, ka kādam būtu iebildumi pret to, jo tas būs ļoti efektīvs pasākums. Tas veicinās e-turismu, veselību un tajās eh, vietās, kurās nav eh, šo savienojumu, tām vajadzētu dot priekšroku. Šeit es runāju galvenokārt par lauku reģioniem tām mazajām pilsētām, kas, eh, kam nav šī interneta pieejamība. Tādējādi visas eh, kopienas būs ieguvējas, 20 miljoni tiks ehm, padarīt pieejami jau līdz šā gada beigām, tie ir apmēram 20 tūkstoši uz projektu, ir diezgan vienkārši uz to pieteikties. Uh, Tas tiks īstenots ar nebirokrātisku procedūru starpniecību, lai uh, visiem tas būtu pēc iespējas pieejamāks un vietējās iestādes šeit arī tiks iesaistīts. Es nedomāju, ka šeit būtu jāsaka daudz kas vairāk. Gribu tikai uzsvērt to, ka tas veicinās savienojamību tiem, kas dzīvo nomaļās vietās un tas ir ļoti pozitīvs pasākums. Ar prieku uzklausīšu jūsu ieteikumus un komentārus. Paldies! Merci. Paldies, Nirjāts kundze, paldies par šo ziņojumu, tas ir ļoti būtisks. Torvald kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Pat, ja referenta teica, ka e, šeit problēmām nevajadzētu būt, es gribētu teikt, ka man tomēr ir iebildumi pret šādu veidu projektiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas izklausās pēc tādas eh, um, pasākumu kā, piemēram, riekstu izbārstīšana zoodārzā, un tas nevienmēr palīdz. Ir ļoti jauks uh, angļu vārds obsekulas, un es domāju, ka tas iet šajā virzienā. Bet uh, šie iebildumi nav saistīti ar budžetāro aspektu. Ir vēl viens nopietnas aspekts. Vairāk vai mazāk pirms stundas mēs runājām par uh, tēriņiem un ieņēmumiem, par aplēsēm. Daudz runāja par kiberdrošību šajā kontekstā un uh, brīvi pieejams uh, bezvada internets ir kiberdrošības jautājums jūs varat uh, izmantot uh, bezvadu interneta tīklu. Bieži vien šādos tīklos jums ir uh, jāreģistrējas, piemēram, ar savu Facebook uh, konta starpniecību, un ja šis tīkls tiek uzlausts, tad visi vārdi, visa informācija no uh, Facebook tiek izņemta. Tātad. Um, tas ir ļoti nopietns uh, jautājums tieši kiberdrošības ziņā, tad, kad mēs runājam par brīvu pieejamu bezvadu interneta tīklu. Un ja mēs veidojam uh, drošu bezvadu interneta tīklu, kas varētu būt laba ideja vai pat vēl labāka ideja, tad mēs runājam par pilnīgi citām summām. Tātad lūdzu, dažkārt uh, ir vērts uh,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 Merci. Negresko kungs, lūdzu. Liels paldies! Es arī uzskatu, ka šī ir lieliska iniciatīva. Protams, atbalstu to, ko teica kolēģis, ka šis finansējums nav pietiekams šim svarīgajam projektam. Tikai vēl daži komentāri. Uh, Pirmkārt, jā, mums tiešām ir jāuzlabo pieeja internetam, bezvadu internetam, attālinātās un kalnu zonās, bet arī jāuzlabo bezvadu savienojumu tādās uh, vietās, uh, kur cilvēkiem nav uh, pietiekam daudz līdzekļu, lai maksātu par interneta pieslēgumu. Tātad uh, arī sociālajie aspekti, ne tikai geogrāfiskie, būtu jāņem vēlā, vērā šajā priekšlikumā. Otrakārt, ir jānodrošina, lai mēs neinvestējam um, šajos uh, bezvadu internetu savienojumos tur, kur tas jau ir darīts, jo ir bijušas uh, uh šādas nacionālās programmas bezvadu internetā bezmaksas pieejai, un tāpēc vajadzētu finansēt uh, šādu projektu jaunās vietās. Treškārt, es uzskatu, ka kopā ar projektu mums vajadzētu uzsvērt nepieciešamību pēc digitālās izglītības. Kolēģis pieminēja kiberdrošību, es kādreiz strādāju šajā jomā, uh, nevajadzētu šeit pārspīlēt, bet laba digitālā izglītība, runājot par internetu, ir nepieciešama, un tas būtu arī jāuzsver ziņojumā. Un ceturtkārt, uh, kas arī ir ļoti svarīgs punkts, uh, jādomā par ilgspējību. Mēs varam uh, izveidot interneta pieeju, tas uh, um, būs labs projekts diviem, trim gadiem, bet pēc tam ir uh, tas jāatjauno. Un kurš to darīs? Ja mēs neveiksim saprātīgā veidā investīcijas, tad varam šo naudu zaudēt. Rubikungs, lūdzu. Jā, paldies par šo ļoti būtisko ziņojumu Mums vajadzētu raudzīties, lai tehnoloģija neutralitāte tiktu nodrošināta. No vienas puses eh, ir 5G, eh, kas jāfinansē telekomunikāciju uzņēmumiem, un eh, tiešā konkurencē, protams, ir bezvadu internets. Šīs ir divas sistēmas, kas uh, konkurē. Tātad no vienas puses ir uh, telekomunikācija uzņēmumi, kas saskars ar lielu uh, uh, ierobežojumu kopumu, ar regulējumu, un otras puses bezvadu interneta piedāvātāji, kam nav tik strikts ietvers. Un tāpēc ir ļoti caurskatāmā veidā visā Eiropā jāveido šie iepirkumi. Un, um, Mums vajadzētu atbalstīt arī tādus nelielus projekts, lai arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu iespēja piedalīties uh, šo bezvadu interneta punktu ierīkošanā. Gribētu pateikties Torvalds kungam, jo pilsoņiem, protams, ir jābūt drošībai par to, ka viņi nesaskarsies ar kiber uzbrukumiem šajos tīklos. Uh, viņiem ir jājūtas drošiem, uh, izmantojot šo bezvadu internetu, uh, jābūt drošiem, ka viņu datus neiegūs hakeri, un tāpēc ir svarīgi iepirkumos uh, ņemt vērā arī uh, drošības prasības. Tām ir jābūt tiešām īpaši augstām. Paldies! Thank you very much, Mr. President. Paldies priekšsēdētājiem! Iepriekšējā diskusijā, kad mēs skatījām pilotu projektus, man šķita, ka ir dažādi testi, ko var piemērot, tad, kad ir runa par finansējumu sniegšanu. Pirmkārt, vai uh, tā ir pienācīga nodokļu maksātāju naudas izlietošana. Otrakārt, vai ir tāds patiesas pamats, kāpēc šo jautājumu nevar atrisināt nacionālo valstu līmenī. Treškārt, vai uh, tas ir kaut kas tāds, kas dos papildus pievienoto vērtību. Un uh, man šķita, ka ir virkne projektu, kur man nešķita, ka šie kriteriji ir izpildīti. Kas attiecas uz uh, publiski pieejamu bezvadu internetu. Jā, šeit var argumentēt, ka kaut kas ir jādara, izmantojot nodokļu maksātāju naudu, bet eh, es šeit neredzu tādu reālu nepieciešamību to darīt Eiropas Savienībai. Darība, dalībvalsts varētu piedāvāt eh, bezmaksas uh, bezvadu interneta punktus tur, kur tām tas šķiet nepieciešams. Manuprāt, tas būtu labākais veids, kā rīkoties. Man ir arī nelielas bažas attiecībā uz to, ka šādi projekti ir nepieciešami. Personīgi pirms dažiem gadiem, kad mēs lietojām bezvadu internetu, publiskās uh, zonās tas kādreiz būtu bijis ļoti noderīgi. Uh, Eh, piemēram, ja jūs nevarat izmantot eh, mobilo internetu, bet šobrīd lielākā daļa cilvēku um, izvēlas pieslēgums ar datu paketi, proti var izmantot uh, mobilo internetu, un tāpēc vai tas tiešām ir tik dārgi, lai cilvēki to nevarētu atļauties, kā tas bija pirms pieciem vai desmit gadiem. Vispēcot, es zinu, ka Te ir e, teikts, ka mēs runājam par e, konkrētu finansējumu ārpus Eiropas budžeta, un tā arī ir lieta, kas manī e, rada bāžas. Paldies, tagad vārds Raimaram Bēgam, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka Šis ir ļoti svarīgs jautājums, ko apspriežam. Tas ir svarīgs debatas, jo tās ir saistīts arī ar debatēm ar daudz maz vienlīdzīgām izredzes perspektīvām un attīstības iespējām pilsētu un lauku reģioniem un dažādiem reģioniem Eiropas Savienībā. Un mums, protams, debatēs ir jānošķir tas, kas ir bezmaksas, bezvadu interneta pieejamība publiskās vietās, ir jauki, ja tas ir iespējams. Uh, ārpus Eiropas. Eh, man šķiet, ka eh, Dienvidamerikā, eh, piemēram, daudz kur šāda pieeja bija labāka nekā Eiropā. Un tagad, ja kaut kur ceļojat, ir tā, ka daudzos reģionos attīstās tāda situācija, ka mājas vairs nevar tikt pārdotas, jo tur nav infrastruktūra. Un šī modernā infrastruktūra tur arī pieder. Es esmu no neliela ciemata, netālu no Hamburgas, eh, un lielajiem telekomunikāciju uzņēmumiem nav nemaz intereses investēt eh, lauku reģionos. Viņi tur īstenot vecas tehnoloģijas, un varbūt, ka eh, mums gadu desmitiem būtu bijis jāgaida, kamēr kāds par mani mums padomātu. Un ņemot vērā šo pieredzi, ne Eh, nav šeit tikai runa par eh, naudas gaidīšanu no kāda Eiropas Savienības eh, poda, no Eiropas Savienības līdzekļiem vai, piemēram, lauku reģionu attīstībā, jo šeit mēs runājam par citām dimensijām, citiem apmēriem. Es vienkārši gribu nosaukt šo, patie, šo praktisko piemēru. Mums ir tādi uh, ciemati, kur ir 700 vai 1000 iedzīvotāji, uh, Šie ciemati eh, apvienojās, eh, atvēlēja finansējumu, savāca pārakstus un 80% eh, mājasēmniecību sniedz šos pārakstus, jo visi redzēja, ka tās ir nākotnes attīstības perspektīvas un sapratām, ka bez šādiem savienojumiem māju vērtība arī krītas. Un, Katrs uh, maksā attiecīgu uh, summu un uh, Eh, visi saprot, ka eh, sākumā iesaistīties ir lētāk nekā pēc tam pievienoties, un tagad mums ir stikla šķiedras eh, savienojums, ātrums ir tiešām lielisks, un arī uzlabojusies nodarbinātība, nodarb uzlabojusies dzīves kvalitāte šajās vietās, Un mums ir jādomā par ekonomiskajām struktūrām. Mēs taču vēlamies tās saglabāt arī lauku reģionos, varbūt tās vēl paplašināt, bet, lai to panāktu, ir vajadzīga arī uh, pašu iniciatīva un varbūt šādas uh, apvienības, kā es minēju, pašiem kaut ko darīt, pašiem arī atvēlēt zinām finansējumu izsvērt svarīgākās prioritātes, tās arī atbalstīt. Ja ir atbalsta līdzekļi, tas ir ļoti jauki, bet nevajadzētu tikai visu laiku gaidīt, ka visas lietas nacionālā vai Eiropas budžeta mērogā kāds atrisinās un sniegs līdzekļus, jo ja jūs tik ilgi gaidīsiet, tad būsiet jau zaudētāji šajā konkurences cīņā. Paldies! Paldies. Tagad eh, vārds eh, Zešovska kungam pēdējais runātājs. Tam tomu, že je ohlášeno hlasování, tak jenom krát. Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā to, ka mēs eh, pāriesim pie balsošanas, izteikšos sīs. Esmu auto vadītājs un es konstatēju, ka daļā no mežiem e, ir aizvien labāka interneta pieeja Es domāju, ka ātram internetam ir jābūt tur, kur eh, dzīvo cilvēku un nevis zvēri. Es nezinu meža zvērus, kam būtu nepieciešams ātrs interneta eh, piestākums, bet varbūt balstoties uz to faktu, ka atsevišķos reģionos ir Eiropas subsīdijas, kas tika izmantotas, lai uzlabotu um, pieejamību laukos. Es gribu teikt, ka personiski man nav vajadzīgs ātrs internets mežā. Es lūkšu komisiju piemērot eh, labas savienojumības principus pilsētās un nevis, eh, nevis savvaļas dabā, kur mēs gribam labāk apskatīt dzīvniekus. Varbūt kā meža zvēri, uh, varētu e, tādā gadījumā ziņot par mednieku ierašanos. Katrā ziņā tas ir ļoti nozīmīgs e, investīciju e, aspekts, bet es domāju, ka kohēzijas fondi varētu tikt izmantoti, ja pašvaldības tos uzskata par prioritāti. Un iespējams, ka varētu labāk eh, izmantot satelītu eh, pieslēgumus. Mirjādas kundze, nu, galvārds. Jā, es eh, īsumā vispirms vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur piedalījās debatēs. Es nedomāju, ka mm, šeit mēs runājam par palielinātiem kiberdraudiem. Protams, tas ir provideru atbildībā un uh, E, tas, ka jūs neiestājaties par iedzīvotāju lielāks printa, pieejamību internetam, tad nevar izmantot kiberdrošību kā argumentu. Iepriekšējais runātājs jau pieminēja, ka e, šī te datu, brī, datu pakotne. Uh, Un e, atcerēsimies, ka ir tādi cilvēki, kuri nevar pat nopirkt dienišķo maizi, kuri nevar atļauties e, apkurināt ēkas, un pēdējais, par ko viņi domā, ir nopirkt brīvu datu, ir datu pako, pakotni, un e, kā mēs palīdzēsim šiem cilvēkiem izrauties no nabadzības. Es domāju, ka tas ir pozitīvs solis pareizajā virzienā, bet, jā, uzklausīju visu kolēģi teikto. Un eh, pēdējais kolēģis par mežu un zvēriem. Jūs zinat, ka ja jūs, piemēram, mežā krītat un laužat kāju, vai, piemēram, sākas meža uzbrukums, vai es nezinu, kas tad ir ļoti labi, ka jums ir ātrais iz, e, internets, labi joks pie malas. Uh, Neiet jau runa par lauku vai meža teritorijām, iet runa par visnabadzīgākajām Eiropas teritorijām, iet runa par maziem ciematiņiem, ko atrodas tālu no visa lielā, un arī viņiem ir jābūt labam internetam. Es ceru, ka mums būs labs uh, ziņojums, kas visiem būs pieņemams. Eh, paldies, un turklāt mežā var arī apmaldīties. Tie, kuri vēlas iesniegt grozījumus, var to darīt darīt līdz pulksten 12. dienā 9. martā. Balsojums budžeta komitejā notiks 3. aprīlī un balsojums atbildīgajā komitejā, tātad ITRE komitejā, notiks 25. aprīlī. Un tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. Aicinu ievietot balsošanas kartas balsošanas iekārtās, lai mēs varētu pārbaudīt, kā viss darbojas. Sākam balsot. Ça ne fonctionne pas Vai nedarbojas? Šķiet, ka priekšsēdētājs eh, man jautājums, kad es lasu balsošanas listi, es gribētu uzzināt, vai pagājušo nedēļu laikā jūs esat izsludinājis konkursu par lielāko iesniegto grozījumu skaitu. Viens no kolēģiem ir iesniedzis 500 vairāk grozījumu. Uh, un eh, vienam pašam ziņojumam. Es gribētu saprast, vai būs jāliek uz balsojumu visi šie um, balsojumi, vai tas notiks uh, elektroniski. Balsojumu beidzam, tas bija simu, tā bija simulācija. Iespējams, ka mēs varēsim balsot blokā, mēs varu, varēsim iegūt laiku, ja grozījumi ir ar vienu uh, tematu un es konsultēšos ar jums par iespējamam balsot blokā gan par pantiem, gan par apsvērumiem. Un vispirms mēs liksim uz balsojumu uh, ziņojumu, ko ir sagatavojis Muresāns par uh, trešo nodaļu. Kompromiss grozījums 1A. Par pret atturas pieņemts. 1B par. Celiet rokas pret atturas pieņemts. Četrdesmit trešais grozījums par Vispirms 43. Par, pret, apturas, noraidīt 44. Par, pret, apturas, noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, apturas, pieņemts. 54. grozījums par, pret, noraidīts. mutisks grozījums. Izpēta infrastruktūru un MBU ir visnozīmīgākie darba vietu veicinātāji. Par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 69. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 70. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 85. grozījums par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 80. Nē, 92 par pret atturas pieņemts noraidīts. 93 par pret atturas noraidīts. 94 par pret atturas noraidīts. 160 par pret pārbaudām 160. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. 108. par pret atturas noraidīts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. dodu vārdu tagad referentam par astoto grozījumu. Paldies priekšsēdētāji, astotajā kompromisā ir viens neliels mutis grozījums, un tas attiecas uz vārda especially iekļaušanu. Tas um, at, attiecas uz ridkopu, lai būtu ar augstāku sociālo ietekmi, īpaši paši Eiropas Savienības trūcīgākajos reģionos. Vispārējais ir bez izmaiņām pār šo astoto kompromiso ar mutisko grozījumu, kur izklāstīja ģenerālais referents, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss. Atvainojiet, 134. grozījums par pret atturas noraidīts. Desmitais kompromiss par desmitais kompromiss pret atturas pieņemts. Simtu trīsdesmit devītais grozījums četrās daļās. Bet desmitais kompromiss ir pieņemts. Pirmā daļa atkrīts, paliek otrā daļa par pret atturas noraidīts, trešā daļa par pret atturas noraidīts, ceturtā daļa par tā ir atkrīta. 149. grozījums par pret Nav skaidrs, pārbaudīsim 149. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 150. par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 161. grozījums par pret atturas noraidīts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 184 par pret atturas pieņemts. 170. grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Grozījums numur 196 par pret atturas noraidīts. Simtu deviņdesmit devītais grozījums par pretaturas noraidīts, sešpadsmitais kompromiss par pretaturas atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 228. grūzījums par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 230. par pret atturas noraidīts. 232. par pret atturas noraidīts. 233. par pret atturas noraidīts.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 Es atvainojos, jo man te ir nelielas problēmas. 238. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 241. grozījums. Kurš pār? No, 239. Pardon. 239. Atvainojos. Kurš pār? Pret? Atturas? noraidīts. 241. 240. es atvainojos. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 241. grozījums. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. 242. grozījums. Kurš par, pret, pret uh, atturas noraidīts. 243. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 244. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 246. 44. tika pieņemts. Nē, 244. Kurš pār? 200... Mēs jau par to nobalsojām. 243. tika noraidīts. Labi, 245. kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 246. par? Pret, atturas, noraidīts. 19. kompromiss par? Pret, atturas pieņemts. Divsimt piecdesmit trešais grozījums. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 254. par, pret, atturas, noraidīts. 255. par, pret, atturas, noraidīts. 256. par, pret, atturas, noraidīts. 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 265. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 266. par, pret, atturas, noraidīts. 267. ir atsaukts. 268. par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 270. par. Es atvainojos, 269. par, pret, atturas, noraidīts. 270. par, pret, atturas, noraidīts. 271. par, pret, atturas, noraidīts. 272. par, pret, atturas, noraidīts. Tagad 12. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 13. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 14. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 15. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 1. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 2. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Es iesaku 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. grozījumu balsot par visiem kopā. Kurš par? Pret? Atturas? Tie ir noraidīti. Par uh, tekstu kopumā personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts 28 par, 3, 3 pret, 4 atturējušies. Apsveicu referentu. Tagad balsosim par Esteban Gonzāles Ponsa ziņojumu par kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldību. La... Vispirms par 4. un 5. grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīt šie divi grozījumi. Sastais grozījums par? Pret? Atturas? Pieņemts. Septītais grozījums par? Pret? Atturas? Noraidīts. Astotais grozījums par? Pret? atturas man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12 eh, pret 19. Eh, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 1. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Par visu tekstu kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Teksts ir pieņemts 29 par 3 pret 1 atturējies. Apsveicu referentu. Monsieur Deprē. Deprē, kungs. Jūsu ziņojums ir atcelts uz aprīli, pārcelts uz aprīli. Es to jau norādīju sēdz sākumā. Mums ir 501 grozījums par eh, Žerārde Prē kunga ziņojumu attiecībā uz Eurodak Es gribētu jums piedāvāt, eh, tā kā mums ir eh, zināms skaits Montēls kundzes grozījumi, kas ir svītrošanas grozījumi, viņiem visiem ir viens mērķis, un saskaņā ar reglamentu mums ir iespēja balsot kopā par šiem grozījumiem. Vai šis priekšlikums eh, jums ir pieņemams? Alors, qui s'y oppose? Kurš iebilst? Kurš par? Par to, lai mēs balsotu blokā par šiem grozījumiem. Kurš pret? Kurš pret? Tātad mēs balsosim. Arnot... Arnota kungs, jūs gribat izteikties? Jā, es. Uh, Gribēju jautāt, kāpēc kāds iesniedz 500 un vairāk grozījumu un neierodas uz balsošanu. Liekas vienkārši nejēdzīgi tādu darbu ieguldīt un tad nenākt uz balsojumu. Alors, je mets... Tātad, balsosim. Balsosim kopā par uh, visiem šiem pāntiem. Jums ir šis saraksts sākot ar 84. grozījumu un beidzot ar uh, 24. lapusi, līdz 24. lapusei. Kurš ir par šiem grozījumiem? Paldies! Kurš ir pret šiem grozījumiem? Kurš atturas? diezgan liels vairākums noraida šos grozījumus. Tāda tā pašā veidā mēs varētu balsot par apsvērumiem. Tā ir 25. un 28. lapuse. Divdesmit sastā lapuse līdz eh, lapus vidum. Balsosim kopā par 17. Eh, līdz 83. grozījumu. Kurš atbalsta eh, šos grozījumus? Kurš pēt? Atturas. Šie grozījumi ir noraidīti. Un tagad 88. grozījums par pret atturas pieņemts. 95. par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. 460. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Skatāju vēl. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 19 pār 13 pret. 13. grozījums. Kurš par? Pret? Lūdzu, celiet rokas. 13. grozījums par? Pret? Pārbaudīsim. Sākam balsot. Skatēm kļūt. Beidzam balsot. Pieņemts 18 pret 13. Tagad par apsvērumiem. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas noraidīts. 16. par pret atturas pieņemts. Es atvainojos atva noraidīts. Pirmais grozījums par pret noraidīts. 21. par pret, noraidīts, otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts, trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts, ceturtais grozījums par, pret, kurš atturas, pieņemts. 26. grozījums par, pret, Visas rokas netiek celtas. Pārbaudīsim elektroniski. 26. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 pret 13. Tas bija 26. grozījums. 5. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 31. grozījums par, pret, pārbaudīsim 31. grozījumu, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par, 14 pret. 35. grozījums par, pret, pārbaudīsim 31. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12 pret 20. Lūdzu, celiet rokas. Sestais grozījums par. Pret. Pieņemts. 48. par. Pret. Pieņemt, ja nemaldos bet šaubos. Pārbaudīsim 48. Beidzam balsot. 18 pār 14 pret pieņemts. Tagad par tekstu kopumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 19 pār, 13 pret. Neviens nav atturējies. Apsveicu referentu. Tagad balsosim par ziņojumu, kuru sastādījusi Gardie Zabāla kundze, un tas ir ziņojums par uh, finansējumu, kur var sniegt eh, ES kohēzijas politikas ietveros un par līdzsvaru eh, starp dotācijām. Par pirmo kompromisu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ceturtais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Desmitais grozījums. Par. Pret. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 16 pret 15. Tas bija desmitais grozījums. 11. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 14. grozījums par. Pret atturas noraidīts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 3. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas noraidīts. 21. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 4. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas, noraidīts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, noraidīts. 34. par, pret,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 40. par, pret, atturas, pieņemts. 41. par, pret, atturas, pieņemts. 42. ar mutisko grozījumu, ko iesniedz referents. Referente. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Par tekstu kopumā elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts. 28 pret 2. Apsveicu uh, Gārdie Zabalu kundzi. Sur, uh... Un tagad par trešo iedaļu uh, budžetu nav pārvietojumu pieprasījumu par citām iedaļām 17. gadu budžetam deputāts Taram. Thank you. Paldies ir izveidojusies situācija, ka Eiropas kopiena tiesa viņiem ir jāizmaksā kompensācija lietā, kurā kompānija uzvarēja pret komisiju, un viņi šo naudu ņems no prēmijām un piešķīrumiem. Es um, tā tad uh, paskaidrošu arī ombudu prasību. Tas ir tā kā cits jautājums, bet ko jūs sakiet? Par pirmo punktu, vai kāds vēlas uzdot jautājumu referentam, šķiet, ka tā nav tādā gadījumā. Tas ir pirmais pārvietojuma pieprasījums Eiropas justīcijas tiesai. Balsosim elektroniski. Iebildumi nav un attiecīgās summas nav tādas. Ja neviens neiebilst, tad mēs to apstiprinām. Otrais transfers Tarantkungs. Tātad otrs eh, ir domāts, lai uzlabotu ombūda dienesta darbības elastīgumu, un tas ir ļoti neliels eh, transfers, runa iet par viena darbinieka Eh, pārvietošanu uz pagaidu darbinieku vietu. Iebildumu nav, ja neviens neiebilst, tad šo pārvietojumu apstiprinām. Holbeļers kundze būtu varējusi prezentēt mums ziņojumu par Frontex nekustamā īpašuma projektu, bet šķiet, ka informācija nav saņemta, lai mūsu referenti varētu paust viedokli, līdz ar to ziņojumu pārcelam uz, pārcelam uz citu Eh, sēdi. Ar to mēs esam balsošanu pabeiguši. Tagad es gribētu norādīt, ka kalendārā būs zināmas pārmaiņas. Nākamā sanāksme 20. un 21. martā, pēc tam papildu sanāksme 27. martā, 18.30 un tiek atcelt sanāksme 30. martā. Lūdzu, pierakstiet savās, eh, savos blociņos šos grozījumus. Man citu jautājumu nav darba kārtībā, un ja jums arī nav citu jautājumu, tādā gadījumā mēs varam sēdi beigt, un es novēlu jums visiem jauku vakaru.